Tālāk darba kārtībā mums ir nākamais paziņojums, augstās pārstāvs paziņojums par situāciju Irākā. Un vit, par to nāks klajā vicepriekšādātāja no komisijas Aštons kundze, un viņai arī došu vārdu tūlīt uzreiz nekavējoties lūdzu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, paldies, godātie deputāti, kad mēs paraugāmies uz Irāku šodien, mēs redzam, ka sasniegs liels progress, kaut arī pat laban valstī vēl ir daudz izaicinājumu. Taču es gribētu galvenokārt pievērst uzmanību nākotnes e, Irākas prezidentam kurš būs prezidents tai valstī, kas ir daudz ko sasniegusi. Vardarbība kopš 2003. gada tagad ir viszemākajā līmenī. Civiliedzīvotāju skaits nāvis skaits 2009. Eh, gadā bija puse no iepriekšējos gados. 2006. un 2007. gadā ir lielā mērā samazināts vardarbības līmenis. Te ir arī jauna konstitūcija valstī un ir norisinājušās arī vēlēšanās. Vēlēšanas pateicoties Irākas iedzīvotāju drošsirdībai ir notikušas demokrātis, demokrātisks vēlēšanas pagājušajā gada Irākā. Visā Irākā norisinājās vēlēšanas, un 2010. gada 17. marta vēlēšanas būs liels solis Irākas konsolidēšanā. Un Irākai ir jāturpina savs progress. Eiropas Savienība ir piešķirusi vairāk kā biljona eiro kopš 2003. gada Irākas atbalstam. Un tas ir attieci, attiecas uz labu pārvaldības veicināšanu, uz iespēju veidošanu un citiem jautājumiem, kas visi ir Irākas prioritātes un Eroģus Leks vairākas reizes ir pagarinājis savu darbību Irākas pēc Irākas uzaicinājumu. Eiropas Savienība ir spēlējusi ļoti svarīgu lomu vēlēšanu organizēšanā, un arī mēs, mēs arī turpmāk atbalstīsim Irāku šajā un citās jomās, tā lai irākieši paši varētu uzņemties atbildību. Un arvien vairāk mēs e, koncentrēsimies uz ilgspējīgu attīstību. Mēs arī attīstam uh, savas um, attiecības ar Irāku. Mēs nu pat parakstījām saprašanās memorandu par sadarbību un arī tiks uh, noslēgts pirmās uh, nolīguma attiecības starp Eiropas Savienību un Irāku. Un tas attieksies arī uz atbalstu attīstībā. Mēs gribam plašāku politisko dialogu un arī vērsties uh, pret eh, cilvēku tiesību pārkāpumiem. Un mēs ceram izvērst plašāku sadarbības ar Eiropas parlamentu un Irāks uh, eh, vadītāju padomi. Turpmākās uh, vēlēšanas būs ļoti svarīgas un tam jābūt taisnīgām. Mēs ļoti rūpīgi tās novērosim. Eiropas Savienība nosūtīs vēlēšanu novērotāju komandu uz Irāku, kas tad arī uh, sniegs savus ieteikumus. Es esmu pārliecināta, ka Irāka ir pareizā, iet pareizā virzienā. Un es esmu pārliecināta, ka ir iespējams sasniegt nacionālo līdzsvaru un uh, mieru šai valstī kopā ar ANO un citu un pārējām starptautiskās sabiedrības iestādēm. Mēs to varēsim panākt. Paldies! Paldies! Uzsākam debates! Un sākam ar politisko grupu pārstāvjiem, saka priekšsēdētāji, un sāksim ar Eiropas tautas partiju vārds Delangis kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī augstajā pārstāvē par viņas teikto. Tas izklausās ļoti optimistiski, un tas arī ir ļoti labi, jo patiešām ir pozitīvas zīmes. Jūs norādījāt uz to, ka ir mazāk nokalināto uzbrukumos Pat veiksmīgas vēlēšanas tomēr vēl nenozīmē demokrātiju un demokrātisku valsti. Vairākuma balss tomēr vēl nevienmēr parāda, kam ir taisnība jo demokrātijā tiek atzīts arī minoritāšu tiesības, un par to es esmu nobažījusies. Jūsu paskaidrojumā es nedzirdēju vārdu minoritātes, jo man Right Watch pievērš uzmanību šim jautājumam. Kopš 2004. gada 65 baznīcām ir ticis uzbrukts. Kristieši tiek padzīti no savām mājām. Divu mētu tēvs tika nogalināts uz ielas reliģiskās piedarības dēļ, un kristīgā minoritāte bēg no Irākas. 80 1580 tūkstoši pēc ASV ienākšanas iebrukuma Irākā. Simtiem tūkstošu bēgļu ir radušies. Mēs jau nevaram vienkārši stāvēt malā un noraudzīties. Otrajā pantā līkumā ir teikts, ka minoritāšu tiesības ir cilvēktiesības minoritāšu cilvēku tiesību ievērošana. Tas ir tas, ko mēs prasām, un tas ir jūsu uzdevums, Aštānas kundze, starptautiski pieprasīt šīs tiesības. Līdz šim komisijas pieeja ļoti bija vērsta uz vispārīgu atbalstu infrastruktūrai, demokrātijas eh, uzbūvē, ar ANO palīdzību arī nē. Jūs teicāt, ka Irākā ir tāds un tāds prioritāts, bet labprāt būtu dzirdējusi no jums, kā jūs vēlaties parūpēties par to, ka Irākas politikā uh, un uh, labāk varētu iekļaut arī minoritāšu tiesības. Irākā pašai tā nav augsta prioritāte, bet tā ir mūsu augsta prioritāte, un es labprāt dzirdētu jūsu viedokli šajā jautājumā. Paldies! Tālāk uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Kostas, uh, Kostas kundze lūdzu divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Aštonas kundze, ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments izmantot šo diskusiju, tīpaši ņemot vērā nākamās vēlēšanas Irākā. Politiskais process Irākā ir parādījis, ka tas norisinās interesanti un ir svarīgi, bet tas viss var ir ļoti nedroši. Tādēļ ir svarīgi panākt konsolidāciju jaunajām institūcijām. Mums ir nepieciešama politiskais līdzsvars. Tas ir būtisks mērķis. Kad augustā amerikāņu karaspēks atstās šo valsti, tad uh, tas atstās ietekmi arī uz drošības situāciju. Šīti kurdi ir veidojuši jaunas federālas struktūras, tas ir jānodrošina. Bet ir jābūt arī politiskam konsensam. Mēs esam nobažījušies raugoties uz vēlēšanu komisijas jauno lēmumu aizliegt noteiktus kandidātus Līdz ar to tiek vājināts demokrātiskais process. Eiropas Savienībai ir jāsako vēlēšanu procesam. Kā jau es teicu, ir nepieciešamas augstākas ambīcijas attiecībās ar Irāku. Erjust, Eleks, kopīgās programmas mums sniedz iespēju tiešā veidā uzlabot demokrātiskās struktūras. Un mēs uzskatām, ka ir ļoti labi, ja padomu pieņemt lēmumu līdz 2010. gada beigām turpināt šīs darbības. Mums ir nepieciešama sadarbība ar programmām, mums ir nepieciešama valsts stabilizācija, arī pēc vēlēšanām. Mums ar parlamentiem jānodrošina cieša saistība. Daudz dalību valstis strādā kopā ar Irāku. Itālijai ir visaptveroša kultūras sadarbības programma. Tas ir ļoti būtiska valstī, bet arī reģionam kopumā kam ir arī strateģiska nozīme. Tas ir būtiski drošībai un mieram. Vajadzētu uzlabot attiecības ar Turciju. Kurdu jautājums ir ļoti interesants un labi risināts. Irākā gan ir vēl turpinās drošības problēmas, cilvēktiesība problēmas, ir arī ekonomiskā nedrošība. Bēgļi ir sliktā situācijā. 10% no iedzīvotājiem ir bēgļi, bet arī etniskās minoritātes negatīvi cieši no šīs situācijas. Arī bērni un sievietes. Tādēļ mums vēl aktīvāk ir jāiejaucas un jārīkojas, lai atbalstītu vietējās organizācijas, kas Irākā strādā. Es domāju, ka īpaši sievietēm ir strateģiska nozīme situācijas strateģiskajā maiņā attiecībā uz visiem iedzīvotājiem. Ādas vārdā Van Bālenkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, augstā pārstāve. Fakts ir tāds, ka Irāka nav droša vieta. Tas ir fakts. Ja mēs paraugāmies uz Irānu, Irāna mēģina iegūt daudz lielāku ietekmi nekā vajadzīgs Irākas dienvidos, tur, kur dzīvo minoritāte. Es nedzirdēju, ka augstā pārstāv kaut ko teiktu par Irānas nostāju pret Irāku. Kā jūs saskatāt Eiropas Savienības lomu? Tai apstāklī, ka Irākai būtu jāpaliek par Irāku, nevis jāpārvērš par Irānu. Un te ir jautājums par kurdu stāvokli Turcijā. Apspiežot uh, Irākas ziemeļos eh, eh, kurdu kaujiniekus, rodas jautājums, vai tiks izveidot Kurdistānu. Diemžēl Irāka nav vienota valsts. Šis memorands, ko jūs pieminējāt, ir, protams, ļoti svarīgs, bet vai jūs esat runājuši arī ar kurdu uh, minoritāti, vai jūs ņēmāt vērā Kirkukas apdzīvoto vietu, kur ir liela naftas ieguves iespēja. Jāsaka, Irākas uh, uh, amatpersonas vēl ar vienu nav labi apmācītas. Ja mēs gribam panākt uh, tiesisku valsti Irākā, uh, tad mums ir arī jāiegulda šai virzienā. Te ir runa par enerģētiku, par ekonomiku, par stabilitāti. Mums šeit vajag vienotu pieju, ņemot vērā arī Irākas kaimiņu valstis. Vai jūs lūdzu varētu izvērst šo iekļauto pieju, iekļaujušo pieju? Lielas paldies mūsu grupas vārdā. Paldies, saka priekšstādātāja. Un tagad vārds Evans kundzei zaļo vārdā. Paldies, priekšstādātājs kundze, un es gribētu arī pateikties augstai pārstāvai Baronasei Ashtonai par tās paziņu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi pieminēt, ka, ka šīs debates notiek čilkot. Uh, iztaujāšanas eh, procesā, kontekstā šī iztaujāšana notiek eh, apvienotāja karalistē. Un te mums jāņem vērā, kādi ir terorisma cēloņi. Un mums ir, protams, jāplāno arī par to, kāda būs situācija Irākā pēc eh, šī kara tiek izmantoti vārdi tādi, kā situācija ir briesmīga un nestabilitāte turpinās. Jūs pareizi norādījāt, ka savā ziņā ir sasniegts progress, taču vēl ar vienu ir lielas problēmas. Nav tiesība akt, kas aizstāv minoritātes, Irākā vēl ar vienu ir bēgļu problēmu. Uh, un citas problēmas. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, jums būtu jāizsakās lēnāk, vai jūs varētu runāt lēnāk, lūdzu. Citādi tulki nevar jums izsakot, saka priekšsēdētāji. Jā, labi, saka runātāji, es atvainojos. Arotbiedrība pārstāvi, politiķes, žurnālisti un cilvēktiesība aizstāvji ir nolaupīti vai nogalnāti 27. Eh, martā palīdzētās vēlēšanas uh, ir arī saistīts ar 500 cilvēku uh, mandātu, iespējamo mandātu svītrošanu. Tie pārsvarā bija šīītu minoritātes pārstāvji. Un Eiropas Savienība ir centusies eh, panākt, lai tiktu eh, atcelts nāvisos, taču vēl ar vienu 900 cilvēki gaida savu nāvisodu, un eh, daži no viņu uh, tiesas procesiem ilgs tikai dažas minūtes. Un te ir arī trīs prioritātes saistīts ar pamat struktūra izveidi, tādi kā, piemēram, izglītības un veselības aprūpas iestādes. Sadarbības nolīgums būs pamats nākotnes darbam, taču mums jārīkojas steidzam tādos jautājumos kā nāvis soda atcelšana īpaši rūpējoties par mazāk aizsargātākajām grupām un arī par cilvēktiesību ievērošanu. Konservatu. Paldies, priekšādātāji, tālāk došu Eiropas konservatīvu un reformātu grupas vārdā. Stīvenson kungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Barnes Aštoni Vēlēšanas nebūs brīvas un taisnīgas Irākā. Pirms desmit dienām eh, tiesības un pārskatāmības komisija eh, nolēma parlamentārā dialogu līderi uh, nepielaist vēlēšanām. Un uh, viņš ir bijis parlamenta deputāts pagājušos četrus gadus. Viņš neti, viņam netiks ļauts piedalīties turpmākajās vēlēšanās, un tā nav nekāda sagadīšanās, ka šis aizliegums, šis ārprātīgais aizliegums kopā ar 500 citu laicīgi Irāks politiķu uh, aizlieguma tika pasniņu, paziņots dienā, kad uh, Irākas dīvainais ārlietu ministrs Matakīkungs uh, bija ārvalstu apmeklējumā ir daudz saņemts kritika par to, ka blakus valsts iejaukušās Irākas politikā no ieiešanās no Irānas puses. Džo Baidens ASV politiķis jau ir prote izteicis protestu pret šo aizliekumu. No Aštons kundze cer, ka jūs darīsiet tieši to pašu. Ja doktors Almutlaiks un viņam līdzīgi netiks atkal pielaist pie vēlēšanu sarakstiem, tad tādā gadījumā mēs nekādā gadījumā nevaram uzskatīt, ka šīs vēlēšanas būs taisnīgas un eh, brīvas. Liels paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk uh, Eiropas Federālo un Demokrātu grupas vārdā došu vārdu. Es atvainojos, Mejerkungs no apvienoto kreiso grupas lūdzu. Pusotru minūtu. Liels paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribēju pateikties baronesei Eštonai par viņas teikto, bet eh, nevar tomēr piekrist viņas optimismam, ņemot vērā, kāda ir situācija Irākā. Domāju, ka optimismam nav pamata. Pierādījums tam ir Eiropas komisijas lēmums nenosūtīt novērošanu uz misiju uz šo valsti, ņemot vērā, ka nevar gad, nodrošināt tur drošības apstākļus. Tas attiec arī uz mūsu misiju. Ja runājam par Irāku, protams, mēs negribam runāt par pagātni, bet jāskatās uz tagodni. Mēs sastopamies ar valsti, ko Karš izpostīs vairāk kā miljonus iedzīvotāju ir gājuši bojā, ļoti daudz ir ciemos, eh, cietumā, daudz ir aizbēguši uz citām valstīm, valda beztiesiskums, tur netika atraksta maziznīcināšanas ieroči, netika atrakstrēta nekāda alkaidas perēkļa, un to izpostīja eh, ārzemnieki vēlmē cīņā par naftas iegūšanas avotiem. Tāda ir realitāte. Līdz ar to realitāte ir jāskata kontekstā ar pagātni. Nedrīkstam turpināt šo katastrofu. Nesmu, pār, nesmu pārsteigts par šo lēmumu, par aizliegumu, pas, par laicīgajām partijām piedalīties vēlēšanās un iekļaut savus kandidātus vēlēšanu sarakstos. Tas eh, tiek noteikti ir dažādi ierobežojumi Eiropas eh, vēstniecībā. Piemēram, tiek runāts par to, ka varētu būt militārais valsts apvērsums šajā valstī valstī. Un tāpēc es gribētu, lai jūs ļoti strauji rīkoties, rīko, rīkotos un, un pārliecinātos, ka okupācijas spēki tiek no valsts izvākti eh, apvienotajām nācijām vajadzētu pārņemt eh, kontroli šeit un vajadzētu nodrošināt pārējais eh, periodu, kas nodrošinātu atgriezties pie zināmas normalitātes šajā reģionā. Ne, vajadzētu atgriezties arī pie startotisko tiesību ievērdošanas. Paldies, saka priekšādātāji, un tālāk Eiropas federāla un demokrāta grupas vārdā dod vārdu Belderkungam uz vienu minūti. Paldies, priekšādātājs kundze, augstās pārstāvs kundze. 2009. gada Ziemassvētkos virkne baznīcu Irākā tika slēgtas. Notika spridzināšana pie divām no tām Un situācija kopumā spridzināšanas rezultātā tikai pasliktinājās. Baznīcām tiek izteikti draudi, ļoti daudz kristieši atstāja šo valsti, mūkot no vajāšanas no musulmaņu puses. Notiek uzbrukumi arī Masulā. Tieši pirms Ziemassvētkiem tādus piedzīvojām. Kirkut līdz šim ir bijusi salīdzinoši droša vieta, bet nu pat redzam, ka arī šeit tiek nolaupīti cilvēki, cilvēki tiek slepkavoti, simtiem kristiešu ģimenes tiek pakļautas draudiem. 2003. gadā apmēram pusotrs miljons kristiešu bija šajā reģionā, šobrīd gandrīz puse no viņiem ir atstājuši valsti. Tāpēc, ka notiek zināmā vērā tāda kā reliģiska tīrīšana šajā reģionā. Padome, pa, pašpārvaldes padome tikai noskatās. E, tam norisinās tāda kā afganistanizēšana Irākas teritorijā. Mēs nevaram to pieļaut. Šajā valstī ir divi islāma virzieni. Un uh, mēs nevaram pieļaut to, ka minoritātes tiek izspiestas no šī reģiona, un tas jāpaturprātā tad, kad īstenojam rīcību šajā valstī. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk pāriesim pie individuāliem runātājiem. Un gribu lūgt runātājus strikt ievērot viņiem atvēlēto uzstāšanās laiku. Mēs esam atpalikuši no noteiktā laika grafika. Pirmā būs Bazesku kundze uz pusotru minūti. Lūdzu. Cienījamā augstā pārstāve Cienījamā priekšādātājas kundze. Prezidenta un parlamenta vēlēšanas 7. martā ir eh, veidos jaunas alianses un koalīcijas. Daži saka, ka ir vēlams radīt šīs vecās koalīcijas. Ministra prezidents mēģina dažus grupējumus vai arī neatkarīgos kandidātus uh, dabūtu tiesiskas valsts pusē. Mums nedrīkstētu aizmirst, ka pēc šīm vēlēšanām eh, vajadzētu norganizēt arī referendu par eh, Kirkuku. Ir eh, skaidrs, ka drošības situācija Irākā pasliktināsies, ja daži grupējumi apstrīdēs vēlēšana rezultāts vai radīsies iekšēja spriedze. Valdības problēma Bagdāda ir sekojoša. Tautas balsojuma atlikšana par uh, vienošanos ar ASV naftas cenu pazemināšanas jautājums, cilvēku sodīšana uz nāvi, 900 cilvēku sodīt uz nāvi, spiedzināšanas metodes, atzīšanās izspiešana un cilvēku tiesību situācijas pasliktināšanās un augstā korupcija pasliktina situācijas. Gribētu jums pateikt piemēru. Bijušā tirniecības ministra arests. Rumānija saistībā ar Irāku mēģina atrast pārēju no militāras pieejas uz civilu pieeju. Mana valsts vēlas uh, ievērot starptautiskās saistības pret mūsu partneriem. Tikai tā mēs varēsim panākt mērķi. Paldies! Tālāk uh, vārds Gomešas kundzei uz pusotru minūti. Paldies priekšēdētājiem! Demokrātiskie sasniegumi Irākā jau pastāv, bet drošība vēl ir jāuzlabo. Pagājušos mēnešos ir tikuši veikti centieni novērst reliģiskos konfliktus. Jaunā kurdu partija ir uh, varējusi izvērst savu darbību, tas ir labs panākums Irākas politikā gandrīz vai 500 sunītu politiķi ir izslēgti no vēlēšanu iespējas. Un tā nav laba attīstība, tas varētu atkal izraisīt papildus konfliktus. Tad arī jaunumi par nāvis soda izmantošanu. Baronese Aštonas kundze, jums vajadzētu pievērst Irākas iestāžu uzmanību tam, ka vajadzētu aizliegt nāves sodu. Pusotra miljonu irākiešu vēl ar, joprojām dzīvo kaimiņu valstīs, daudz no viņiem nevarēs atgriezties. 2003. gadā Eiropas Savienība piedalījās šajā iniciatīvā Irākā. Ir arī vēl citas tēmas, ne tikai bēgļi, piemēram, cilvēktiesību situācija, sieviešu situācija, cīņa pret korupciju. Tur ir ļoti svarīgi, ka Irākas valdība atbalstītu. Un nevalstiskās organizācijas mainītu likumdošanu šai sakarā. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība veicinātu apmaiņu starp um, nevalstiskajām organizācijām Eiropā un Irākā. Ir ļoti svarīga brīva Irāka, lai tā varētu konsolidēties. Paldies! Tālāk vārds Porebas kungam uz vienu minūti, lūdzu. Es gribētu jūs lūgt runāt. Ja jūs lasāt tekstus, lūdzu, dariet to lēni citādi tūka nevar sekot jūsu tekstam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Aštāns kundze. Plaša un aktīva darbība, ko veic eh, simtiem starptautiskas grupas. Ir nomadis pie tā, ka arī simtiem kritušo, arī polijas karēvi ir krituši Irākā. Minoritāšu tiesības netiek ievērotas arī kristiešu minoritātes tiesības netiek ņemtas vērā. Sareizinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir sasniegts neliels progress, bet vēl ar mienu mēs dzirdam ziņas par pašnāvniekiem, atentātiem, kas destabilizē visu reģionu. Atbalstītāji un donori bieži vien rīkojas, bet Irāka tomēr nav stabilā situācija. Šeit iejaucas arī Irāna. Cieniem augstās pārstāvs kundze, kāda ir jūsu nostāja par Irānas lomu un tās iejaukšanās Irākas politikā? Es gribētu jūs lūgt rīkoties proaktīvāk, tīpaši, kas saistās ar sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai varētu tikt eh, meklēti risinājumi iejaukšanās, lai eh, nebūtu iespējama Irānas iejaukšanās Irākas iekšējās lietās. Tikai tā varēs stabilizēt visu šo reģionu. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Melašon uz vienu minūti. Augstās pārstāves kundze Mēs eh, nepiebilst, eh, nepiekrītam ne jūsu optimismam, ne starptautisko spēku labdabīgajai darbībai. Irāka tika, pār, pār, tika pārkāpt Irākas teritoriju, un tas uzskatāms par Irākas okupāciju. Tās eh, šīs valsts pilsoņi ir eh, cietēji lomā Irānas. Tirānija arī veic savu netīro darbu šajā valstī, un situācija ir vienkārši nožēlojama. Ko jūs esat paredzējusi darīt? Tā ir sakarā, ka bija valstis, kas meloja par konkrēto situāciju Irā, Irākā. Un Ko jūs eh, sakāt par to, ka okupanti izmantoja neatļautos ieročus, kurus nākotnes um, paudzes vēl ilgi izjutīs uz savas ādas? Grazie, la parola allu. Paldies. Tagad vārds Provēras kungam. Paldies, priekšsēdētājs kunda. Es irākiešiem novēlu veiksmi viņu nākošajās vēlēšanās, jo tas ir nākošais solis demokrātijas virzienā. Protams, šīs vēlēšanas nebūs brīvas un uh, pilnīgi demokrātiskas, taču mums jāapmierinās ar vismaz nelielu progresu. Un mums jādara viss, ko mēs varam nodrošināt, jādara viss, lai mēs varētu nodrošināt demokrātiju šajā valstī. Tas saistīts arī ar drošības situācijas uzlabošanu, piemēram. Mums ir jāraugās, lai dažādas etniskās kopienas šai valstī un arī dažādas reliģiskās kopienas varētu sadzīvot mierīgā gaisotnē. Un eh, iespējams, eh, ka te vajadzētu ieviest federālo sistēmu, lai dažādām teritorijām piešķirtu zināmu autonomiju. Kurdistāna varētu būt labs atskaites punkts šai ziņā. Es gribētu zināt, ko Aštons kundze par to domā eh, saistībā ar šo institucionālo aspektu šai valstī. Paldies, un tagad vārds Svensona kungam uz pusotru minūti. Paldies! Mēs, protams, runājam par vardarbību un par katastrofu, kad mēs runājam par Irāku. Taču nav nekādu šaubu, ka norisinās arī demokratizācijas process Irākā. Pagājušajā gada vietējās vēlēšanās Vairāk par trim miljoniem sieviešu šajā arābu valstī varēja kļūt par, pre, par eh, kandidātēm. Un es domāju, arābu valstī tas ir viens liels sasniegums. Un līdz ar to ir arī cerības, ka šī gada marta vēlēšanās arī tiks sasniegt vismaz tādi rezultāti. Sunīti ir piedalījušies vietējās vēlēšanās, taču, diemžēl, pirms eh, nedaudzām nedēļām 14 sunītu partijas un citas eh, opor, um, opozīcijas partijas piedzīvoja, ka viņām tika liekts kandidēt vēlēšanām. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šīs valsts nākotnē un uh, Irākas demokratizācijai, lai tiktu iespēja visiem kandidēt, tik nodrošināt iespēju visiem kandidēt. Uh, vēlēšanās. Un runājot par etnisko un reliģisko dažādību Irākā, es uzsveru, Aštons kundze, ka mums jāizsakās ļoti skaidri, kad mēs runājam par etniskajām un reliģiskajām minoritātēm Irākā. Irākas parlamenta vēlēšanām būs liela nozīme Irākas nākotnē. Ko jūs domājat, Eštons kundze? Ko Eiropas Savienība var darīt, lai vēlēšanas Irākā būtu iesaistīt pēc iespējas vairāk kandidātu demokrātiskā veidā? Paldies, saka priekšstādāte. Vārds Balčitisa kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Augstās pārstāvis kundze Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība lielā mērā ir palielinājusi savu lomu tuvajos austrumos, un Eiropas Savienība vienmēr līdz ar um, uh, starptautisko sabiedrību ir veltījusi lielu uzmanību Irākai un Irānai un miera nodrošināšanai. Mēs esam arī piedzīvojuši iekšējās politiskās cīņas šajā valstī, kas arī kavē politiskās reformas. Mūsu uztrauc tas, ka 14 partijas tika svītrots no kandidātu, vēlēšanu kandidātu saraksta. Eiropas Savienībai līdz ar citiem partneriem būtu jāpieprasa, lai Irāka ievērotu pamatbrīvību hartu Es varu tikai uzteikt Eiropas Savienības sadarbību ar šo valsti. Un jo īpaši enerģētikas jomā parakstītais saprašanās memorands ir liecība tam, ka Irāka ir apņēmusies veidot uzticamas attiecības. Tomēr, ja mēs gribam nodrošināt energodrošību, tad mums ir arī jārūpējas par šīs valsts politisko stabilitātu. Tāpat labam pietrūkst. Eiropas Savienības augstā pārstāve un starptautiskā sabiedrība varētu piedāvāt risinājumu, lai cilvēku tiesības un likuma vara kļūtu par Irākas pamatprincipiem. Paldies! Vārds tiek dots Černeski kungam lūdzu. Priekšstādātājs kundze un komisāri, vai es varētu sacīt tā? Es klausījos jūsu optimisma balsī, jūsu paziņojumu laikā, taču man šķiet, ka politika nav saistīta tikai ar to, ko jūs sakāt, bet arī ar to, kas netiek pateikts. Un es klausījos jūsu paziņojumā, un es ievēroju, ka bija dažas lietas, kas eh, varētu uzrunāt sabiedrības domu manā valstī. Un te ir runa par reliģisko minoritāšu, īpaši kristiešu vajāšanām Irākā. Un par to mums ir liels bažas. Uh, iepriekšējais runātājs. Provera kungs runāja par Irānas iejaukšanos Irākas uh, lietās, un es domāju, ka tas ir vienkārši skandāls, un es sacītu, ka šis jautājums ir ļoti nopietni jāizskata. Mums jāatceras, ka Irāka saņem Eiropas Savienības atbalstu ja jūs paraugāties uz ašrap, ašrap eh, aizturēšanas nomit, tad eh, problēmas ar to ir ļoti liels. Paldies! Un tagad brīvais mikrofons, tas priekšsēdētāji Soneka kungs. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka Irāk var kalpot mums kā piemēru kā piemērs, kā ilustrācija tam, cik viegli var salauzt tirāna mugurkaulu. jāsaka, lēmumi, kas jāpieņem, ir ārkārtīgi grūti. Ja skatāmies uz pēdējā laika notikumiem Irākā, tad tāpat laikā mums jāatminās, ka tūkstošiem amerikāņu, poļu un itāļu karēju šai valstī zaudējuši dzīvības. Traģēdijas ir bijušas visiem, gan šai valstī, gan arī šo karēju ģimenes. Un tāpēc, lai, lai arī zinām, ka mums jārīkojas augstu mērķu vārdā, eh, tieši tāpēc mums vajadzētu turpināt mēģināt šai valstī celt demokrātiju. Un es uzskatu, ka mums jāmēģina rast pēc iespējas visas iespējas, ko var īstenot gan augstā pārstāv, gan Eiropas Savienība kopumā. Mums notikumos jāiejauc un jāmēģina tie vērst pareizajā gultnē svarīgi atminēties arī kristiešu minoritātes likani šajā teritorijā. Paldies, saka priekšsādātāji, un tālāk došu vārdu Zemkis kungam uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātājs kundze, paldies. Priecājos, ka šeit tik daudz dzirdējām poļu balsis šajā pēcpusdienā, ņemot vērā ka tieši poļu spēki ļoti daudz darbojas Irākas teritorijā, cenšoties atrast, atjaunot mieru šai valstī. Domāju, ka situācija Irākā varbūt šobrīd ir mazliet netomēr uzlabojusies. Tomēr tā joprojām ir nestabila un ļoti delikāta. Eiropas Savienības situācijas uzlabošanā var dot savu ieguldījumu. Mums jāmeklē veidi, kā uzlabot to Ja skatāmies uz attīstību un stabilitāti Irākā, tad, manuprāt, pats galvenais ir nodrošināt izglītības programmas jauniešiem, ļautiem studēt Eiropā. Viņiem šobrīd trūkst inženieru, trūkst ārstu, trūkst ekspertu, kas nepieciešama valstī, lai to tālāk celtu. Vēl viena praktiska lieta - palīdzība ir, piemēram, dažādu kultūras minoritāšu aizsardzība Irākā. Un es domāju, ka mums vajadzētu darīt kaut ko lietas labā, lai palīdzētu atjaunot eh, šo, šo kultūru loku. Paldies, tālāk došu vārdu Rūbīgi kungam uz vienu minūti. Jā, tanki. Paldies, priekšādātājs kundze. Cienījumā Aštonas kundze, mans jautājums attiecas uz uh, saprašanās memorandumu enerģētikas jomā. Tas tika parakstīts. Vai jūs domājat, ka ir iespējams kopā ar Oettingeru kungu vai Vande Guhta kungu šeit uh, turpināt uh, panākt attīstību. Es domāju, ka tieši ekonomiskā attīstība Irākā nodrošinātu lielāku stabilitāti. Un ja šeit paraugās uz attiecībām enerģētikas jomē tās uzlabotu, tad no vienas puses varētu būt labāka piegāde ar Eiropas aprīkojumu un varētu labāk izmantot Irākas enerģijas avotus. No otras puses, ja mēs raug, raugāmies, kā izlīdzināt to enerģiju, ko mēs tur iepērkam, es domāju, ka abas puses būtu vinētājas, un es domāju, ka nākamajās nedēļas vajadzētu šeit veidot uh, konkrētu iniciatīvu. Paldies! Eh, paldies tālāk uz vie, līdz ar to beidz brīvā mikrofona procedūru un tālāk došu vārdu augstai pārstāvē Barnesei Aštonai lūdzu. Eh, paldies priekšādātā, paldies arī visiem deputātiem, kas iesaistījās deputa, diskusijās, debats bija ļoti interesants Ļaujiet man šeit pieminēt pāris no ļoti izkristalizējušamies jautājumiem šo debašu gaitā. Iesākumā gribētu teikt, ka saprotu, cik ļoti svarīgi, svarīga deputātiem ir mazākumtautību situācija. Deputāti, kā jūs jau droši vien zināsiet, tad viena no pamat sastāvdaļām mūsu darbā sadarbības, no, pie sadarbības nolīgumiem ir vēlme pārliecināties, ka cilvēku tiesības partneru valstīs tiek aizstāvētas. Tas ir viens no stūrakmeņiem šādu līgumu noslēgšanai, un ceram, ka šāda veida nolīgums tiks noslēgts arī ar Irāku. Bet es saprotu, saprotu jūsu bažas, un esmu, es varu jums apsolīt, ka centīšos darīt visu, lai aizsargātu mazākumu uh, grupējumu tiesības šai valstī. Piekrīt arī jūsu mērķim, ko pieminēja virkli deputāta, un kas saistīts ar nāvis soda aizliekšanu šajā valstī. Mūsu mērķis ir panākt Eh, šādu aizliegumu, tieši tā kā deputāte norādīja, tas arī ir nepieciešams. Piekrītu, ka mums nepieciešams arī konsolidēt un stiprināt politiskos procesus valstī. Domāju, ka tam ir ārkārtīgi liela nozīme. It īpaši mums jāpārliecinās, ka turpmākajās vēlē, gaidāmajās vēlēšanās šie politiskie procesi ir īpaši stingri, lai mums jāsaprot, ko vēlamies panākt. Es saprotu tos komentārus, ko izteica vairāk deputāti Kostas kungs, Stevensona kungs, eh, runājot par komitejas lēmumu aizliegt laicīgo partiju kandidātu iekļaušanu vēlēšanu sarakstos. Protams, eh, kandidātu pārbauda, protams, bija daļa no pirmsvēlēšana procesa un ir iesniegta apelācijas procedūra, uzsākt apelācijas procedūra. Es ceru, ka šī procedūra arī atbilstīgi izies cauri visām eh, instancēm. Nākamā nedēļa tiks nosūtīta misija sešu nedēļas pirms vēlēšanām uz šo valsti. Tādā veidā varēsim paši sekot līdzi notikumiem pirms vēlēšanu gaitā un uh, interesēties par visu, kas mums interesē, un mēs ceram, patieši ceram, ka Irākas varas iestādes varēs pār, nodrošināt arī visu iekļaujošu, visu pušu iekļauju, visu puses iekļaujošu vēlēšanu procesu, un mēs pilnīgi noteikti to arī savus vēlmes viņiem komunicēsim. Virkni jums pieminēja jautājumu par memorandu par enerģiju un tā nozīmību Domāju, ka ļoti skaidri strādājot pie tā, mums jāsaprot, ka Irāka ir unitāra valsts, un visa mūsu sadarbība norisinās ar visas Irākas valdību. Mums jāatbalsta arī Irāka tās nedalāmībā. Šī sadarbības ietvaros uh, Rubikungs, jūs runājat par nepieciešamību skatīties tālāk, eh, skatīties uz sadarbības skatīšanos. Tātad šīs eh, sadarbības ietvaros mēs runāsim par visiem šiem jautājumiem. Kad runāju, runāju par problēmas, problēmām ar drošību, es arī zinu, ka pastāv eh, ka kukas jautājums. Tāpat arī šis jautājums par reģionālajām robežām. Es domāju, ka viena no lielākajām problēmām šobrīd Irākā ir. Uh, ir eh, tāda, ka Irākai jāatrisina šie iekšējie jautājumi pašai saviem spēkiem. Bet tāpat laikā, protams, esmu gatava atbildēt, atbalstīt arī ANO eh, drošības misijas eh, rīcību Irākā. Viņi ir izdarījuši būtiskus centienus, lai uzsāktu dialogu un attīstības procesu. Un tāpat laikā pavisam piesardzīgi, es tomēr gribētu teikt, es nedomāju, ka dialogs uzsāksies ļoti būtiskā līmenī vēl pirms vēlēšanām. Uz to mums nevajadzētu likt pārāk liels cerības. Vēl mazliet par enerģē, sadarbību enerģijas jomā. Redzam, ka šis jautājums ir daļa no kopējas enerģētikas politikas, ko vēršam, attiecību, vēršam uz Irāku. Te runājam arī par piegādes drošību. Uh, Un par pieprasījumu te, protams, jārunā arī par atjaunīgo enerģijas resursu attīstību, īpaši runājot par saules un vēja enerģiju šajā valstī. Tāpat cenšoties atbalstīt energoefektivitātes jautājumus Irākā. Es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt sadarbību arī pie tehnoloģijas un novatorismu jautājumiem, kā arī rūpniecības sektora sadarbību turpmāko mēnešu un gadu gaitā. Bet eh, jā, tieši tā kā jūs teicāt, tas vēl nebūtu nav tik vienkārši. Tālāk pāriešu pie tā, ka nesen tika atcelta delegācijas vizīte uz šo valsti. Jūs, mēs vēlamies, lai situācija uzlabojas kopējā vidē un atmosfērā, un tieši tāpēc, kā jau teicu, tiks nosūtīta vēlēšana un novērošanas misija, kurā līdzdarbosies ar Eiropas parlamenta deputātu, un jūs jau zinat, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir šādas misijas nosūtīšana attiecībā uz gaidāmo vēlēšanu procesu. Un kā jau teicu, tā dosies uz Irāku jau pavisam drīz. Par spēku atvilkšanu var teikt tikai to, ka Obama kungs ir paziņojis par spēku atlī, at, atvilkšanu līdz, nākamā gada, līdz šī gada augustam. Un tas, protams, būs jau pēc šīm vēlēšanām un vēlēšanām būs noteikti būtiski ietekmi šo spēku atvilkšanas plāniem. Mums ir vajadzīgs nosūtīt tiešām šo vēlēšanu izvērtēšanas misiju un ceru, ka uh, šī delegācija palīdzēs mums atrisināt uh, bažas par jautājumiem, ko jūs pieminējāt, godātie deputāti. Par Basru runājot. Vēlreiz var atgriezties pie tā, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un tas jādara, jārisina saskaņā ar visiem starptautiskiem tiesību aktiem, kas uh, vēršas pret vardarbību Bet atkal atgriežamies pie šiem sākumiem. Es tomēr esmu optimismu pilna. Es domāju, ka, lai arī izaicinājumi ir būtiski mums, un mums par tiem, mēs par tiem nedrīkstam aizmirst, tomēr redzam, ka gaidāmo vēlēšanu kontekstā pavērs iespēja lielākai sadarbībai starp Irāku un Eiropas Savienību, lielāka iespēja Eiropas Savienībai palīdzēt šim reģionam, tajās jomās, par ko esam īpaši nobažījušies, piemēram, cilvēktiesība aizsardzība, minoritāšu tiesības, kapitālā, eh, nāves soda aizliegums. Uh, enerģijas drošības jautājumu, enerģijas apgādes drošību un tam līdzīgi. Ceram, ka tos izdosies risināt. Tāpat laikā mums ļoti skaidri jāsaprot, ka tas, ko gaidām no, e- no, Eiro, no Irākas, ir mierīga, droša attīstība, droša nākotne un mums tur jāturpina pie šādiem mērķiem arī strādāt. Grāts. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja Štons kundzei. Līdz ar to debats esam noslēguši par šo jautājumu. Līdz ar to sēde tiek pārtraukta līdz pulkstens deviņiem šovakar.